arī smagi strādājis pie šī jautājuma. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies un vēlreiz apsveicu! Bez tā man arī rakstiskā deklarācija 21 šķērsvīta 2011 no Ilgo Kacīna, Helbak Makmilona Skot, Hels Rosbach, šeit Līna un Jutas Steinbrukas par civiliedzīvotājiem, kas uh, cietuši kara darbības rezultātā. To parakstīja um, deputātu vairākums, un tā arī ir tiek pieņemta atbilstoši 123. pāntām, tiks izsūtīta atbilstošiem adresātiem un tiks publicēta protokolā, kā arī tiks norādīti parakstītāju vārdi protokolā. Kačina, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi! visu līdz iniciātoru vārdā es gribētu jums sirsnīgi pateikties par pausto atbalstu. Šis ir ļoti svarīgs signāls, lai mēs parādītu, ka mēs izprotām to cilvēku grūtības un problēmas, kuru dzīves ir izpostījuši uh, kāri un vardarbība. Šī rakstiskā deklarācija tikus iesniegt sadarbībā ar um, kara civilo invalīdu nevalstisko organizāciju. Un man ir liels prieks, ka mūs atbalstīja trīs lielākās politiskās grupas, bet pēc septiņu gadu darba Eiropas parlamentā šī bija pirmā reize, kad es pamanīju, ka visas nacionālās delegācijas un parlamenta atsevišķu deputāti uh, vadoties no uh, saviem principiāliem apsvērumiem, eh, neparaksta nevienu rakstisku deklarāciju. Es par to brīnos. Paldies! Paldies! Tālāk pārējām pie balsošanas. Vispirms balsosim par uh, Berešas kundzes ziņojumu. ar ko groza regulu 1927